Atsākam plenārsēdi. Šeit uh, rezultāti trešajai vēlēšanu kārtē. Vēlējušo skaits 656. Uh, nedarīgie uh, biļeteni 12. 644 balsotāji un rezultāti, kādus ir saņēmuši kandidāti. Anģelīlī Roberta. 274. Eh, Duran Izabele 276. Eh, Kaminski Mihals. Kaminski Mihals. 174. Kohmerin Silvana. 186. Makmilans Skots Edvards. 244. Martines Martines Migels Anhels 327. Uh, Rodbērenta Dagmāra 287, uh, Ročeks Libors 278, uh, Pāls Šmits 256, Vidual Kvadras Alejo 308. Wallis Dajana 272 un Vīlāns Rainers 237. Un balstoties uz šiem rezultātiem paziņoju, ka vicepriekšsēdētāji ir ievēlēti sekojošie. Migels uh, uh, uh, Angels Martīnes Martīnes, Vidal Kvadras Alejo, Dagmar Rod Bērent, Libors Raučeks, Izabela Duron, Roberta Anģelīlī. Pāls Šmits. Pāls Šmits. Edvards Makmilans Skots. Rainers Vielans. Silvāna Kochmerina. Koleżankom i kolegom, którzy zostali wybrani visi kolēģi, kas ir ievēlēti un saņ, uh, ieņems uh, parlamenta vicepriekšsēdētāja vietas, jūs visus sirsnīgi sveicu. Mēs sadarbosimies un uh, Tikšanās ar vicepriekšsādātājiem notiks turpmāko dienu laikā atbilstoši uh, reglamenta 15. panta otrajam apakšpunktam plenārsēdi atsāksim pēc, uh, respektīvi, balsojum, no, balsojums notiek uh, ievērot visas nodotās uh, balsis un uh, mūsu darbība notiks šīs institūcija un uh, parlamenta labā. Tagad pārtraucu plenārsēdi, tā atsāksies rīt pulkstens deviņos. Tātad līdz rītdienai, kolēģi.